tiks eh, ierakstīti šās dienas protokolā un stāsies spēkā nekavējoties. Otrs paziņojums ir sekojošs. Nākamais saskaņā ar 142. reglamenta punktu un saskaņā ar politisko grupu vienošanos es eh, jums ierosinu sekojas izmaiņas trešdienas eh, plenārsēdē. Debats par mutisko jautājumu komisijai un padomēji un parlamenta 15. gada 11. februāra rezolūcija par, Eiropas, par Amerikas Savienoto valstu senāta ziņojumu. Mēs vēlamies to pārlikt uz jūnija 1 plenārsēdi, lai padome varētu labāk sagatavoties, jo padomē ir rīt agri jādodas projām. Vai kāds iebilst? Tad eh, esam izmainījuši trešdienas dienas kārtību. Un tagad ķeramies klāt balsošanai. Pirmais ir Hautalas kundzes ziņojums aizsardzība par subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis.